Ja, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Sie jetzt zum. Dārgie kolēģi, tagad uzsāksim mūsu sēdes otro cēlienu. Mums ir jārunā par ekonomiskajām un tirzniecības saiknēm starp, Aust starp ES, Austrāliju un Jaunzēlandi. Arī sarunu procesa ietvaros esmu patiešām priecīgs, ka pie mums ir ieradušies tādi augstas raudzes eksperti. Gribētu sirsnīgi sveikt. Justinu Braunu, Austrālijas ārlietu ministrijas un tirzniecības ministrijas uh, ministra vietnieku, arī Higī kungu, Austrālijas uh, vēstnieku Beļģijā un Tayloru kungu, kas ir Jaunzēlandes vēstnieks Beļģijā. Tāpat ir ieradušies četri eksperti, Kērnais kungs, Eiropas pakalpojumu fóruma izpildirektors, Līma Kijāmas kungs, kas ir Eiropas startautiskā politiskās ekonomikas centra direktors, tālāk Kāras kundze, un Pēsonēna kungs, kas ir Kopa Kogaka ģenerālsekretārs. Sirsnīgi sveicu visus viesus. Būsiet jau dzirdējuši, ka Austrālija un Jaunzēlande ir izveidojuši tādas ļoti ciešas tirzniecības saiknes ar Eiropas Savienību. Austrālija TTP procesā ir arī mm, iesaistīta. Austrālija un Jaunzēlande diskutē ar Eiropas Savienību, lai varētu noslēgt brīvās tirzniecības nolīgumu, un par to mēs diskutēsim arī šodien. Pašā sākumā gribētu dot vārdu abiem vēstniekiem, katram pa piecām minūtēm, lai viņi mums pastāsta par šīm tātad svarīgākajām aktualitātēm. Un pirmais uzstāsies Higīkungs. Thank you very much indeed. Um... Liels paldies, priekšsēdētā kungs. Esmu ļoti pagodināts par ielūgumu piedalīties šajā publiskajā uzklausīšanā jūsu komitejā. Priecājos satikt pazīstams cilvēkus no uzraudzības grupas par Austrāliju un Jaunzēlandi, kā arī citus kolēģis. Tāpat eh, sveicu Grosri kungu un Davidu Telāru kungu, Jaunzēlandes vēstnieku kungu. Es vēlētos uh, uzsvērt pāris lietas uh, par mūsu pieju privās izniecības nolīgumam. Tikai pirms divām nedēļām bija pirmais Austrālijas uh, Eiropas Savienības samits, uh, kad premjerministrs satika G20 samita dalībniekus. Tas ir sākuma procents, sākuma process divpusējām tirzniecības nolīgumam. Taču tā ir tikai daļa no Eiropas Savienības un Austrālijas attiecību padziļināšanas un nostiprināšanas. Tāpat mēs vēlamies panākt nolīgumu, kas uzskaitījis visus eh, nosacījumus, kas regulē mūsu attiecības. Čoli Bišopa un Mogherīnī kundze uh, diskutēja par šiem jautājumiem un runāja par to, ka ir nepieciešama padzināka sadarbība ilgspējības eh, jautājumā, kā arī pētniecības, attīstības, izglītības un ekonomikas jomā, kā arī citās jomās. Tāpat runāt par krīzes menedžmenta nolīgumu un uh, atbildi uz starptautisko krīzi. Šis nolīgums uh, regulē Eiropas Savienības un Austrālijas attiecības uh, krīzes, attiecības krīzes, krīzes brīžos, un mēs šeit varam runāt par aktīvu valsts līdzdalību un interesētību šajos procesos. Mēs turpināsim sniegt atbalstu visos gadījumos, eh, kad tas būs iespējams. Eiropas Savienības eh, un Austrālijas līderu fórums, protams, arī ir viena no platformām, kur iespējams diskutēt par šiem jautājumiem. Austrālija ir pavadījusi ļoti ilgu laiku padzinot attiecības ar Klusēko eh, okeāna reģionu valstīm, kas, protams, ir geogrāfiski iemeslu dēļ Taču tajā pašā laikā Austrālija vienmēr ir augstu vērtējusi savas saiknes ar Eiropu. Mēs eh, agrākos gadus eh, sevišķi esam eh, kooperējuši, sadarbojušies lauksaimniecības subsīdiju jomā, kā arī citās jomās. Taču kopumā mums ir vienota pieeja ļoti daudzos jautājumos. Piemēram, Austrālija ir viena no Eiropas Savienības eh, tuvākajām valstīm eh, politiskos jautājumos, piemēram, atbalstot ES nostāju pret Krieviju Ukrainas agresijas eh, gadījumā. Tāpat mēs vēlamies saglabāt drošu un atvērtu kuģniecību Klusā okeāna Āzijas reģionām. Un mēs um, vēlamies uh, uzsvērt to, ka brīvās izniecības nolīgums uh, būs uh, pievienotā vērtība visām tām jomām, kurās es un Austrālija jau sadarbojas, lai varētu pilnībā izmantot šīs sadarbības potenciālu. Mēs ar nebacietību sagaidām un arī vēstniecības sagaida sadarbību ar Eiropas Savienību. Paldies! Paldies! Tagad dodu Telor kungam vārdu no tātad Jaunzēlandes vēstnieku kungam. Paldies, priekšstādātā kungs, ļoti priecājos šodien uzstāties šeit, redzēt draugus un draugus arī no Austrālijas. Esam ļoti priecīgi par to, ka mēs varam runāt par šo privās izniecības nolīguma iespējas starp ES un Jaunzēlandu. Mēs tiešām esam ļoti atvērti, noskaņoti un gandarīti par šo notikumu virzību. Uh, runājot par eh, iespējām, ko eh, šis FTA varētu sniegt abām pusēm. Ļoti īsi. Jaunā ES tirdzniecības stratēģija ir ļoti svarīga visām pusēm, arī ES tirdzniecības interesēm, un tā raksturo Jaunzēlandi kā tuvu un svarīgu partneri, kas ir ļoti svarīgs Āzijas un Klusā okeāna reģionā. Es uh, ļoti bieži var konstatēt, cik ļoti līdzīgas eh, ir problēmas, ar kurām saskans, eh, saskars Eiropas Savienība un Jaunzēlanda jūrniecības eh, ziņā. Tāpat ir svarīgi jautājumi drošības, terorisma apkarošanas jomā, kā arī statotisko konfliktu risināšanā un Krievijas mudināšanai izvēlēties atbildīgākus risinājumus. Tāpat attiecībā pret Ķīnu, Mjanmu Un eh, Dienvidķīnas jūru mums ir vienot nostāja. Mēs eh, tāpat vēlamies nodrošināt atjaunīgu enerģiju Klusā okeāna salās. Esam ANO drošības padomas eh, locekļi un tādēļ vēlamies nodrošināt to, lai mūsu partnerība pilnībā īstenotos arī ar šo FTA starpniecību Kaut arī mūsu geogrāfiski šķir liels attālums, mums ir ļoti daudz kopīgo vērtību, un mēs viens otram esam vajadzīgi. Mūsu partnerība ir ļoti būtiska, un tā ir izpaudusies arī dažādu sadarbības eh, modeļu veidā. Partnerības nolīgums, eh, kas ietvertu daudzas jomas eh, tiks parakstīts eh, nākamā gada sākumā, un par to tiks runāts arī šeit parlamentā. FTA ir ļoti būtiska daļa mūsu attiecību arhitektūrā un uzbūvē. Ņemot vērā šo partnerību, kas eh, skara šos reģionus, ir svarīgi spērt nākamo soli mūsu sadarbībā un parakstīt FTA brīvās tirdzniecības nolīgumu. Abas puses, kā tu teici arī Junkerkungs, vēlas virzīties uz priekšu ātri un bez šķēršļiem, un mēs esam ļoti gandarīti par jūsu pausto interesi par šo iniciatīvu un pateicamies arī par atbalstu jūsu, pateicamies par atbalstu mūsu centienos panākt šo vienošanos. Paldies! Ambasadors! Lies paldies, vēstniekungs! Lai noslēgtu šo daļu, varu teikt, ka nu, ir tāds kā e, pamatustādījums ir pateikts par šiem jautājumiem, un tagad mēs varam diskutēt sīkāk. Sāksim ar Jaunzēlandi, un mums būs 45 minūtes, lai diskutētu par šo partnervalsti, kā arī problēmām un iespējām. Uh, ko varētu nest šis brīvās izniecības nolīgums. Vārds būs trim ekspertiem, un pēc tam būs iespēja viņiem uzdot jautājumus. Vispirms jau ļoti priecājos par to, ka Jaunzēlandes tirsniecības eh, ministrs ir mūsu vidū. Grosarkungs, vārds jums astoņas minūtes. Paldies, paldies priekšstādātāji. Man ir patiešām Liels prieks eh, ierasties šajā um, sēdē, un es esmu bijis eh, desmit gadus parlamentārietis. Es biju arī eh, Jaunzēlandes galvenais sarunu vedējs par šiem līgumiem. Un ja mēs runājam par tīrzniecību un kā to aplūko mūsu sabiedrība, nu šī attieksme ir mainīsies diezgan krietni pēdējo gadu laikā. Nu, jāsaka, ka tā uztvere, e, domāšanas paradigmas ir krietni mainījušās. Un tieši tādēļ uh, vajadzētu arī regulāri sazināties ar parlamentāriešiem partneru valstīs, lai šīs debatas nu, tiktu ievirzītas tādā pareizajā gultnē. Kopš briesmīgajiem uzbrukumiem es e, šeit esmu ieradies pirmo reizi un tādēļ dažus vārdus pateikšu franciski. Patiesībā priekšētājs vēlētos atgādināt tieši to, ko es teicu pēc pirmajām, pirmajām ziņām par šiem atentātiem. Bija pilnīgi spontāna mobilizēšanās no Francijas diasporas puses Oklendā. Un es teicu, ka jā, pat ja mēs dzīvojam 15 tūkstošus kilometru no Parīzes, mēs jaunzēlandieši, esam eh, plec pie plec ar jums kopā, ar jums parīziešiem, un mēs darīsim visu, lai aizsargātu mūsu uh, civilizāciju, lai arī ko tas maksātu. Nu, gluži vienkārši vēlējos pateikt to. Jo tas sasaucas ar um, vēstnieka Teilora komentāriem. Tātad mums, Eiropas Savienībai, Jaunzēlandai un Austrālijai ir kopīgas vērtības, un es domāju, ka mēs kopīgi ar saviem Eiropas draugiem varam nonākt pie ļoti vienkārša secinājuma. Jāsaka, ka tāda ir eh, tādi, nu, pilnmiesīgi, pilnasinīgi. Uh, tirzniecības eh, nolīgumi ir bijuši ar sešām valstīm - Ķīna, Taivana, Ziemeļkoreja, Hongkonga, Austrālija, Jaunzēlanda. Ar citām ir tādas preferenču sistēmas, un tā tad izskatās, ka daudzi cilvēki no Eiropas un no Austrālijas un Āzijas uzskatīja par tādu interesantu, nu, visai dīvainu koncepciju, maigi izsakoties. Un ja mēs runājam par šiem uh, kopīgajiem uzstādījumiem, par kopīgajām vērtībām, ja mēs runājam par darba ļaužu tiesībām, ekoloģiskajiem standartiem šajos līgumos. Nu, jāsaka, ka mums ir ļoti, ļoti līdzīgi viedokļi par to, kas ir jāatrod šajos līgumos. Tas noteikti nebūs sarežģīti, jo mums patiešām ir ārkārtīgi, mūsu sabiedrība ārkārtīgi daudz kopīgu vērtību. Tagad par tirzniecību. Es, protams, esmu veltījis savu dzīvi lielā mērā tieši tirdzniecības jautājumiem, un es atceros pētījumu, kas 2011. gadā tika piedāvāts izskatīšanai, šķiet, tas bija par starptautiskajām organizācijām, par SAO, PTO, SDO, un šajā pētījumā tika aplūkoti pierādījumi no 130 dažādiem pētījumiem par atklātu tīrzniecību, par augstākiem izaugsmas rādītājiem, labākiem darba eh, standartiem un kādi bija secinājumi apkopojot visus šos pētījumus. Neviens pētījums neuzrādīja nekādus negatīvus efektus. Līdz ar to varētu domāt, ka šodien mums vajadzētu domāt Eh, par eh, to, kādi eh, ir nevis ieguvumi no tirzniecības, bet ko tas nozīmē izaugsmēji, darba vietām, sociālajām vērtībām. Atklāti tirgi patiešām sniedz nu, priekšrocības un pierādījumi ir patiešām neapšaubāmi. Ja mēs runājam par Jaunzēlandi, mēs esam 52. lielākā tautsājumniecība pasaulē. Nu, tas nozīmē, ka ir apmēram 150 mazāku tautsājumniecību. Nu, kā to aplūko no kura gala? Uh, domāju, ka mums kā mazām, bet gana pievilcīgam tirgum ir iespējas ieinteresēt Eiropu un vēl tādi interesanti statistikas rādītāji, ņemot vērā arī mūsu eh, ļoti izplatīto lauksaimniecību. Jāsaka, ka mūsu valstī dzīvo tikai 4,5 miljonu iedzīvotāju, nu tikai kāds miljons vairāk par, visu, par Berlīni. Uh, jāsaka, ka Eiropas Savienības eksporti uz Jaunzēlandi ir pieauguši par 30% gadā. Nearly 500 million, half a billion euro. Un apgrozījums arī ļoti milzīgs, apmēram no nu, pusmiljārds uh, lauksaimniecības preču. Es domāju, ka šie skaitļi turpinās pieaugt. Es gribēju to pieminēt, un mums vajadzētu uh, domāt arī, kādas bija šīs debatas pirms 20 gadiem, kad mēs vedām sarunas. Man toreiz arī bija gods tajās piedalīties. Situācija toreiz bija ļoti atšķirīga. Mēs apzinājāmies, nu, kāda bija izaicinājuma toreiz, kāda ir tagad, bet jāsaka, ka, nu, tagad ainava ir pilnībā mainījusies. Nu, piemēram, piensaimniecības izstrādājumu eksporti. Fontēra ir mūsu lielākais piena produktu ražotājs. Un mēs nu, e, nu, uz Eiropu arī uh, tātad eksportējam ļoti daudz preču, ne tikai Eiropa tās eksportē uz Jaunzēlandu, arī Ķīnas tirgi paplašinās, tur ir gan piedāvājums, gan pieprasījums. Un jāsaka, ka Eiropas Savienība ir lielākais lauksaimniecības produktu eksportētājs pasaulē. Un jāsaka, ka arī daudz Jaunzēlandes uzņēmumi ir veikuši investīcijas lauksaimniecībā. Uh, Un tas, protams, veicina investīcijas piensaimniecības uzņēmumos. Šeit Eiropā mēs varam papildināt savus investīcijas, arī, piemēram, piedāvāt pienproduktus Ķīnai. Un jāsaka, ka, nu, ir daudz dažādu variantu. Un tie kļūst aizvien pievilcīgāki. Es, protams, varētu runāt arī par strateģiskākiem jautājumiem, par to, kā šie reģionālajie tirzniecības nolīgumi uh, ietekmē situāciju, bet ir bijuši arī ļoti bēdīgi scenāriji runājot par PTO un Nairobi. Bet tagad uh, šis akcents ir likts uz, pēt, uz FTA jeb uh, brīvās tirdzniecības nolīgumiem. Un Mēs tāpat vedam sarunas par TTIP, un priekšsēdētāji kungs kolēģi jūs noteikti būsiet arī dzirdējuši par panākumiem, um, kas ir uh, gūti nesen, un es uh, savus komentārus varētu noslēgt ar vārdiem, ka nav sarežģīti to visu, nu, salikt kopā visus šos puzles gabaliņus. Nu jā, 28 valstis uh, ir iesaistīts Eiropā, bet uh, tik un tā, nu to var panākt. Un pateicoties tam, mēs varam panākt tādu 21. gadsimtu vienošanos, kas nāks par labu visiem. Paldies! Paldies, ministra kungs! Un otrs uh, Jaunzēlandes eksperts ir Lī Makijama, ICIP direktors. Lūdzu! Paldies, priekšsādātāji, ekscelences, ministra kungs. Es ar lielu prieku uzstāšos. Uh, kā Eiropas uh, pārstāvis, pēc Jaunzēlandes pārstāvi, un jāsaka, ka TTIP ir uh, un būs lielākais brīvās tirzniecības nolīgums par ko tiek vēstas sarunas, un jāsaka, ka, eh, ja šis līgums tiks noslēgts, to noteikti varēs jājust, un Austrālija un Jaunzēlanda vēl joprojām nav uzsākuši sarunas ar TTIP valstīm, lai izvairītos no deformācijām. Mums nav nekādu iespēju kā tikai vēst sarunas. Un man ir jāsaka, ka mums ir jārunā par šiem diviem brīvās tirzniecības nolīgumiem, par ko runāja iepriekšēji eksperti. Jāsaka, ka Austrālija un Jaunzēlanda patiešām ir 1,3 eh, triljonu liela tirgi, un Austrālija ir viena no lielākajām tautsēmniecībām pasaulē, un 200, eh, pārpa 200 miljārdiem apgrozījumu gadā eh, Jaunzēlandes tirgus ir lielāks nekā, piemēram, Peru un citas lielākas valstis. Mums, protams, jādomā par šīs tautsājumniecības, eh, nu, grodumu, raudzi. Ja runājam par Jaunzēlandes tautsājumniecību, īstenībā patēriņš ir lielāks nekā Malaizijā, Singapūrā vai Čīlē. Uh, un līdz ar to tirgus potenciāls eksporta jomā ir milzīgs un daudz lielāks nekā eh, mūsu līdz šim pieminētās ekonomikas un ar kurām mēs esam jau pirms tam eh, veduši sarunas. Mēs varam vēst sarunas ar Singapūru un, protams, arī ar Jaunzēlandi. Turpinot ar šīs pašas nots, mēs Dzirdējām arī par sāskaņotību, par to, ka mēs ļoti daudz esam viens prātis. Nu, tas ir bez precedenta. Mēs ļoti bieži runājam par līdzīgiem viedokļiem TTIP jomā, bet ir jāpatur prātā, ka pirms mēs uzsākām sarunas par šo TTIP bija arī divas vienošanās par starptautisko savstarpējo atzīšanu Tātad par telekomunikāciju nu, izstrādājumiem. Also, uh, un uh, par uh, piensaimniecības precēm. Un es domāju, ka. Unprecedented and which is sometimes often off the record referred. Mums arī, protams, uh, tas ir jāpiemin sarunās un. Uh, protams, mēs nevaram slēgt šos līgumus tikai starp, piemēram, vienu valstu un Eiropu. Nē, e, līgumiem ir jābūt e, plašaptverošākiem, ir jāievēro pārtiks nekaitīguma standarti un lauksaimniecības standarti, kas patiešām ir ļoti augsti un pieskaņot Eiropas standartiem. Mēs dzirdējām arī par privātumu likumdošanu. Tas ir viens no jautājumiem, kas kļūst aizvien aktuālāks runājot par uh, pakalpojumu eksportu uz Eiropu un ņemot vērā pašreizējo politisko klimatu, mums tas, protams, ir jāņem vērā un mums ir jāparūpējas, lai, šis, lai šī vienošanās nelikt uz spēles mūsu integritātu un mūsu brīvību. Mums ir jābūt proaktīviem un jāvienojas patiešām par tādu līgumu, kas atbilstu uh, jau TTIP iekļautajām normām attiecībā uz datu plūsmu un um, datu aizsardzību. Tālāk par lauksaimniecību runājot, jā, tas tiesa, ka gan Austrālijā, gan Jaunzēlandē galvenokārt tiek ražot lauksaimniecības produktu, kas lielākoties tiek arī eksportēti, bet jāsaka, ka gandrīz katra valsts, nu, varbūt izņemot Singapūru, um, eksportē kaut kādu veidu pārtikas izstrādājums, lauksaimniecības izstrādājums. Tātad Eiropa tos eksportē par 160 miljārdiem, Austrālija par 37 miljārdiem un Jaunzēlanda par 26 miljārdiem dolāru. Bet, eh, nu, jāsalīdzinām ar, ar Eiropu šie skaitļi var likties diezgan sīki, bet, nu, tik un tā tas ir ievērojami ņemot vērā mūsu valsts izmērs. Es tagad nerunāšu par Austrālijas uh, lauksaimniecības sektoru, lai par to tad runā otrā paneļa eksperta, bet runājot par Jaunzēlandi, kādus produktus mēs galvenokārt eksportējām? Nu, vairums no tiem Eiropā nonāk bez jebkādām nodevām, piemēram, aitas gaļa, uh, aitas vilna Un ir arī, piemēram, preferences attiecībā uz lielopu gaļu un arī sviestu. Šādas preferences neatiec uz citu valstu produktiem, līdzvērtīgiem produktiem. Un mēs te runājam arī par tādiem produktiem kā uh, sīpoli, āboli, kivī, ko var uh, nu, konkrētā sezonā audzēt tikai vienā zemeslodes pusē. Uh, Tātad gan Eiropas Savienība, gan Jaunzēlanda vēlas šādas um, papildinošas investīcijas, lai varētu audzēt konkrēts izstrādājums, konkrēts kultūras visu gadu, tātad, lai ne, nezustu piedāvājums. Wine, but there, even there there's very strong complementarity. Ja mēs runājam par pārējiem produktiem, jā, ir arī vīna nozare Jaunzēlandē visai attīstīta. Jāsaka, ka mēs īpaši daudz neeksportējam vīnu, nu jā, Sauvignon Blanc vienīgais. Ir arī uh, pārstāvis no piensaimniecības nozars, nu varbūt tad viņš varētu par to runāt sīkāk, bet ja runājam par piena produktiem, Eiropa šajā jomā ir ļoti konkurētspējīga un tādēļ tātad 1400% ir bilants Un, jā, attālums no Austrālijas un Jaunzēlandes uz Eiropu 32-33 dienas prasa tātad ar kūģi preces nogādāt Eiropā. Nu jā, ja jūs vēlaties svaigu pienu no mums atvest uz Eiropu, tad Eiropas ostās jau nonāks skāps krējums, bet nu ir arī citi produkti. Mums jādomā arī par normālām tirzniecības sarunām, kas jau ir notikušas. Un daudzi no šiem jūtīgiem jautājumiem šeit netiek pieminēti, bet jārunā, ka Jaunzēlande ir slēgus arī vairākus sadarbības nolīgumus kopā ar uh, Eh, Eiropas Savienību arī par datiem un šī iemesla dēļ. Ja mēs vēlamies atrast partneri, ar ko vest sarunas par nākamās paudzes brīvas tirzniecības nolīgumiem, kas ņems vērā Eiropas uh, intereses un arī uh, eh, tādas Āzijai raksturīgas tirgus, tad jādomā, ka Eiropa Tātad eh, Jaunzēland varētu būt arī labākā vieta, ar ko sākt šīs sarunas. Un jāsaka, ka nekad neesmu dzirdējis, kādu kritiku par Jaunzēlandu. Un ja jūs nevarēsiet noslēgt līgumu ar Jaunzēlandi, eh, tad jūs nevarēsiet to noslēgt ne ar vienu citu valsts, jo tas ir vienkārši ļoti vienkārši izdarāms, un mēs pat neražojam mašīnas. Paldies! Un trešais runātājs par Jaunzēlandi ir Pesonena kungs, kas ir kopā ģenerāls sekretārs un atzīts lauksaimniecības eksperts. Viņš saprot, ka lauksaimniecība ir viens no būtiskākajiem akcentiem šajās debatēs. Lūdzu. Chairman, thank you very much and thank you. Paldies priekšsēdētājiem, paldies par šo uzaicinājumu. Ir patiešs prieks šodien būt šeit. Vēlos uh, dalīties pārdomās eh, par to, kādas ir Eiropas lauksaimnieka uh, domas par iespējām attīstīt uh, tirzniecības sakars ar mūsu kolēģiem Jaunzēlandē. Es pārstāvu apmēram 11 miljonus lauksaimniekus un kopā ar ģimenes locekļiem var teikt, ka mēs pārstāvam 20 miljonus e, cilvēku, kas ir iesaistīti lauksaimniecībā. Kopā ar e, citām interesētajām pusēm varbūt 40 miljoni e, cilvēku tiek nodarbināti uh, Un tas ir viens no lielākiem sektoriem Eiropas ekonomikā. Kā mēs redzam, eh, nesenā Krievijas krīze noved pie dramatiskiem eh, notikumiem, un mums bija jāraukās uz to, kā mēs varētu atbalstīt lauksaimniekus. Eh, daudzi piedāvāja aizstāt līdšanējos tirzniecības ceļus ar jauniem tirzniecības ceļiem. Un, jāsaka, tas mums ir kā dzinējspēks šobrīd, bet, protams, tas nāk ar zināmām izmaksām. Uh, Saskaņā ar komisijas nesenajiem datiem eh, tirsniecība ar lauksaimniecības precēm eh, palielinājās kopumā par 6,5%, bet lielākā daļa patiesībā, eh, nu, jāsaka, tika tirgot par zemām cenām, kā piemēram gaļas ražošana un arī piena produktiem. Kas attiecas uz eh, Jaunzēlandu, tad mēs jau esam diezgan cieši saistīti, kā jau to minēja iepriekšējie runātāji, jo īpaši piena nozarē mūsu nozars um, sastrādājas un šobrīd uh, kopējs, kopsaucējs ir tirzniecība, lauksamniecības produkcijas tirzniecība, dažādi pulveri Un tas eh, daļai tik darīts kopīgi eh, dažos tirgos Āzijas un Klusā okeāna eh, valstīs. Šodien man bija iespēja tikties ar vairākiem lēmumu pieņēmējiem Briselē kopā prezidentūru no Kopa Kožeka pārstāvjiem. Un, protams, ka tirsniecība ir divpusējas attiecības, un mums ir jānodrošina arī tas, ka uh, Ehm, šī tirzniecība dod arī potenciālu izaugsmēji. Jaunzēlanda eh, mums ir labs sabiedrotais. Mums ir laba kontakta ar kolēģiem. Regulāri tiekamies ar eh, kolēģiem no lauksaimniecības nozars, eh, gan no Jaunzēlāns, gan no Austrālijas un saglabājam kontakts, jo īpaši piena uh, produktu jomā un arī uh, aitkopībām. Protams, ka ir milzīgs attālums starp Eiropu un Jaunzēlandi. Un, un mēs esam diezgan labi sadarbojušies, bet jāsaka, ka tirsniecība nav līdzsvarā. Es domāju, ka Grosēkungs uz to norādīja saskaņā ar uh, maniem datiem šis skaitlis ir vēl lielāks nekā pieminēja Grosarkums, bet, nu, es pieļauju, ka viņš ir labāks eksperts šajos jautājumos. Mēs ievedam divus miljārdus uh, lauksaimniecības produkcijas, tātad divu miljārdu apjomā. Ja mēs paraugamies uz TTP, tad ir divi aspekti, kas satrauc uh, pārtiks ražotājus Eiropā un arī kooperatīvas, kurus mēs pārstāvam. Proti, Jaunzēlendē tagad būs uh, labvēlīga situācija vairākos um, svarīgos tirgos, kā piemēram ASV, un tas ir uz Eiropas Savienības lauksaimniecības produkcijas rēķina. Ja mēs paraugamies arī uz Jaunzēlandes uh, pašas tirgu, tad mūs satrauc uh, tas, kādas priekšrocības ir dažiem mūsu tirsniecības partneriem, uh, piemēram, uh, Kanādas ASV uh, um, partneru priekšrocības uh, Jaunzēlandes tirgos. Uh, tirgu, kas ir neliels tirgus. Vēlos norādīt arī uz to, ka ņemot vērā e, Jaunzēlandes ekonomikas izmērus, lauksaimniecības nozara ir pilnīgi citāda. Protams, piensaimniecība, Un uh, gaļas produkti ir tie, kas ir galvenie, kas tiek importēti no Jaunzēlandes, un mēs redzam, kā tas ietekmē Eiropas vienoto tirgu. Ir nepieciešams attīstīt īpašas pasākumus attiecībā uz šo specifisko tirgu, un mēs priecāmies par to, ka mūsu partneri ir gatavi sarunām, piemēram, arī attiecībā uz aitu gaļu, bet Mums ir jādomā par to, ja īpaši um, produktiem ar pievienoto vērtību, kā piemēram aitu gaļai, jo tas ievērojami ietekmē lauksaimnieku darbību, jo īpaši dažos Eiropas Savienības reģionos, kas ir mm, ļoti atkarīgi no aitu gaļas audzē, audzēšanas un lielopu gaļas ražošanas. Bet, uh, protams, ka mēs varam panākt progresu īpaši Eh, kas attiec uz sezonālo aspektu. Tālāk beztarifu jautājumi. Jaunzēlanda ir labi zinām ar to, ka tā ir augsta, eh, augsta aizsardzības līmenis, jo īpaši, kas attiec uz finotas, fitosanitārijām prasībām, eh, produkcijas importam un saskaņā ar mūsu statistikas datiem, mūsu tirgus daļa uh, Eh, Jaunzēlandes ābolu tirgu, piemēram, jāsaka, ir tuvu nulē par spīti tam, ka mēs eh, importējam diezgan daudz ābolu no Jaunzēlandes. Ja mēs paraugamies jau atkal šo sezonālo raksturu, nu, tomēr būtu jānodrošina, lai šī būtu tāda kā divpusēja tendence. Tad tālāk, kas attiec uz veterināro dienestu darbību un sanitārajiem pasākumiem, jo īpaši uh, Um, gaļas lielo paudzēšanā mēs vēlētos, lai Eiropā būtu šī single entity, lai tā tiktu atzīta. Tas joprojām netiek darīts. Bet jāsaka, ka Jaunzēlanda jau atkal varbūt nav tas sliktākais piemērs. Tālāk augļi un dārzeņi. Nu, daži specifiski produkti, piemēram, kivi. Mūsu ražotāji vēlētos labāku piekļuvu šajā jomā. Tālāk vēlos noteikti runāt par geogrāfiskās izcēlesmes norādēm. Tik norādīta saikne ar Eiropas Savienību un mums, lauksaimniekiem, geogrāfiskās norādes ir svarīgs jautājums. Tas ir efektīvs no izmaksu uh, viedokļu pasākums, kas ļauj aizsargāt lauksaimniecības produktu specifisko raksturu. Mēs vēlētos, lai Jaunzēlanda atzīt šo principu, kā mēs to redzējām, piemēram, Kanādas gadījumā, un mēs priecājamies par šo apņemšanos atbalstīt Eiropas pieeju, piedāvājot augstas kvalitātes produktus. Noslēgumā vēlos teikt, ka Runājot par Jaunzēlandu, svarīgi ir tas, kā mēs um, regulēsim šos specifiskos sektorus un sa kā mēs to savietojam ar mūsu uh, daudzpusējo pieeju. Tas noteikti ir izšķirīgs jautājums mums visiem. Lielas paldies! Un liels paldies! Tagad vārds deputātiem. Divi ir pieteikušies - Fjellner kungs, Kelly kungs. Nē, vēl arī citi, daudzi citi. Pierakstīsim jūs sarakstā. Fjānērkungs bija pirmais, kas pieteicās lūdzu. Pavisam īsts jautājums. Paldies par lieliskajām prezentācijām. Jauki sākt sarunas eh, šādā patīkamā gaisotnē. Nu šķiet, ka tas viss ir pavisam vienkārši, ja mēs ieklausāmies ekspertu teiktajā, salīdzinot ar visām citām sarunām, par kurām mēs diskutējam. Nu, pat bija viedokļa apmaiņa ar Demetī kungu, un daudzi no mums noteikti pamanīja, noteikti arī Mārtiņa kungs, ka mums ir ļoti daudz privās tirsniecības nolīgumu, par kuriem tiek vests sarunas, un mēs turpinām eh, ar to, ka pagarinām šos uh, uh, sarakstus. Bet uh, svarīgi ne tikai uzsākt sarunas, bet arī noslēgt tās. Tāpēc jautājums, nu, kāds būtu reāls uh, grafiks? Ja uh, mēs to paveicam ar vienu pilnu bāku, nu, vai mēs varētu nosaukt kādu konkrētu ambiciozu, bet reālu termiņu. Paldies, Kelīkums! Paldies priekšstādātājiem, paldies par interesantajām prezentācijām visiem runātājiem. Vispirms, um, jūs atsaucāties uz TTP, ka tādēļ mēs piešķiram priekšrocību um, Jaunzēlandes produkcijai, jo īpaši piekļuvai ASV tirgu. Ja mēs noslēdzam veiksmīgas sarunas par TTP, vai tas varētu kaut kā līdzsvarot šo situāciju. Jo tādā gadījumā mums vajadzētu varbūt nobeigt sarunas par eh, TTIP ar ASV. Otrakārt. Tā kā vidusšķirs, um, eh, vidusšķir palielinās eh, Āzijā Ķīnā. Varbūt uh, Jaunzēlandai dabiskāk būtu pievērsties šiem tirg, tirgiem tā vietā, lai censtos uh, nokļūt Eiropas tirgu, jo īpaši ņemot vērā šos milzīgos attālumus, kā jūs teicāt, uh, starp uh, Jaunzēlandu un Eiropu un Austrāliju un Eiropu. Un, vispēcot, kā īrijas pārstāvis, es varu teikt, ka īrija ir diezgan liels ražotājs, un ir atkarīgs no eksporta, un man vienmēr rodas uh, iespējas, ka tad, kad mēs sākam sarunas lauksaimniecība, to mēs iztiegosim uh, par labu daudzām citām nozerēm. Ko jūs par to domājat? Paldies! Paldies, kas parīkums! Jā, paldies, ministrs kungs, par jūsu prezentāciju. Es bieži vien dzirdu sarunās, ka um, pilsoņi ir mm, tik ļoti nobijušies par to, ka mums ir tik daudz interešu, ko aizstāvēt, un viņi ir pārsteigti, kad es saku, jā, mums ir, ka arī citiem ir šāds interesi un noteikti ir iespējams rast risinājumu. Tāpēc mans jautājums, kādas ir jūsu aizsardz intereses? Un tad no personēm kungas vēlētos dzirdēt ko vairāk par šo līdzsvaru trūkumu, par šiem sezonālajiem produktiem. No kā tas uh, rodas, jo man šķiet, ka visam vajadzētu būt pavisam vienkārši. Mums ir atšķirīgas uh, sezonas, atšķirīgi gadu laika. Nu, kur tad ir šīs problēmas sakņē, es pareizi saprotu, tie dažādie standārti, bet nu, kas tam ir pamatā un vai sarunās mēs varētu rast risinājumu? Paldies, Dēvid! Paldies! Arī es ļoti priecājos par to, ko ministrs ir ieradies šeit. Es zinu, ka nav nemaz tik vienkārši panākt vienošanos ar Jaunzēlēnu un Austrāliju. Mums, protams, uh, labpatiktos noslēgt šīs sarunas, kā jau teica Jēlner kungs. Trīs īsi jautājumi. Eh, viens no tiem ir eh, pretēji tam, ko Daniels uz, uzsver, kādas ir jūsu ofensīvās intereses. Es pieļauju, ka tā ir lauksaimniecība, bet uh, um, jau ir diezgan laba piekļuve tirgumu un ko Jaunzēlanda gal galā um, cenšas iegūt no šīs piekļuvas lauksaimniecības tirgumu. Otrs jautājums ir vairāk saistīts ar Jaunzēlandes iekšējo politiku un to, kā mēs varētu pēc iespējas ātrāk panākt šo vienošanos šeit Eiropas Savienībā. Šie jautājumi par robežām kļūst ar vien strīdīgāki un tāpat arī investoru strīdi izšķiešana vai uh, Šie jautājumi ir svarīgi arī Jaunzēlandē, un vai tie jums rada problēmas uh, sarunu vešanā? Nu, man vēl patiesībā ir citi jautājumi, bet redzu, ka citi deputāti ir pieteikušies, tāpēc tas būs viss no manas puses. Tā, Kulskungs. Paldies! Arī es priecājos sveikt šeit Jaunzēlandes ministru. Un kolēģi uzdeva lieliskus jautājumus bet arī es vēlētos ko teikt. Manuprāt, ir ļoti svarīgi tas, ka Eiropas Savienība un e, Jaunzēlēnda ir uzsākušas sarunas, jo mums ir kopīgas vērtības, un es domāju, ka tas ir svarīgi. Demokrātija, cilvēku tiesības, e, tā ir ļoti svarīga mūsu sadarbības sastāvdaļa. Es vēlētos eh, zināt, kāda ir lielākā Jaunzēlandes vērtība šajās sarunās. Un tagad uzsākot sarunas, varbūt, ka jums ir kāds uh, slepenās kartes, eh, kārtas uh, kabatā, varbūt jūs negribat tās visas atklāt, bet varbūt kaut ko tomēr jūs varētu uh, atklāt. Tāds būtu mans jautājums. Paldies. Nākamais runātājs. Paldies arī. Es priecājos par to, ka mums šodien ir šī uzklausīšana un e, mēs varam apvainīties ar informāciju. Un man būtu jautājums Līmak Jāms kungam par e, komisijas resursiem. Uh, Jāsaka, mums jau šobrīd ir vairākas vienošanās, un mēs vedam intensīvas sarunas, tāpēc mans jautājums, vai mums ir pietiekami daudz resursu, lai komisija varētu noslēgt sarunas arī par šīm vienošanām, kas ir paredzētas ar Jaunzēlēntu un Austri, Austrāliju. Un Vai mēs esam padomājuši arī par to, kā mēs varētu īstenot šos līgumus tālāk un eh, sam, samazināt arī darba kārtību PTO ietvaros? Un kā jau teica, kas pārīkums, protams, lauksaimniecības tirgus ir ļoti svarīgs jautājums, tāpēc arī mans jautājums, vai mēs um, gal galā neievedīsim pārlieku daudz produkcijas um, pat ja runa ir par sezonāliem produktiem. Tātad, kā mēs varētu no tā izvairīties? Paldies. Um, komisijai mēs uzdosim noteikti jautājumus vēlāk, jo komisija atbildēs abu uh, paneļu diskusiju noslēgumā. Tagad vārds Pedro. Paldies, priekšsēdētā kungs. Es gribētu pateikties um, runātājiem Man būtu divi jautājumi Jaunzēlandes tirsniecības ministra kungam. Vispirms eh, jautājums saistībā ar TTIP. Protams, eh, te runa ir par ļoti komplicētām eh, sarunām. Jautājums jums, ko jūs esat mācījušies no šīm sarunām, kas varētu mums palīdzēt rast labākus risinājumus Eiropas Savienībām. Cik liels ir atšķirības eh, starp eh, šo eh, nolīgumu un to, ko es varētu parakstīt ar Jaunzēlandi. Tālāk jautājums par strīdu šķiršanas mehānismu, kā jūs zināt, Eiropā ir diezgan asas debats par šo jautājumu. Komisija ir nāks klējā ar jaunu priekšlikumu par uh, šo strīdu šķiršanas mehānismu, kā jūs zināt, TTIP ir ISTS. Kāds būtu un Jaunzēlandes skatījums uh, uz šo jautājumu? Vai Jūs uzskatāt, ka īstais būtu vislabākais izcinājums vai būtu kāds alternatīvs izcinājums? Paldies, nākamais runātājs. Vispirms es vēlētos uzsvērt to, ka mums apvienotajā karalistē jau ir izniecības nolīgums ar Jaunzēlandi, taču mēs esam no tā novērsušies. Tas bija 70. gados, un 70. gadu vidū mēs no tā novērsāmies. Un tagad mēs atkal vēlamies to atgūt. Bet, nu, kā jau mēs teicām, diskusijas ir viena lieta, bet vai būs kāds rezultāts, tas ir cits jautājums. Man būtu tāds jautājums, bet ne tāpēc, lai kādu nostātītu nērtā situācijā, bet vienkārši jautājums tīri no manis. Top 3 eksportētāji Ķīna, Krievija un ASV. Nu, šīm valstīm nav ticniecības nolīguma ar Eiropas Savienību. Mēs šajā komitejā diezgan daudz esam diskutējuši par šiem tisniecības nolīgumiem un par to vien esam runājuši faktiski. Jautājums ir par to, kāda tad būs tā galvenā atšķirība, ko mēs eh, varēsim redzēt parakstot šo nolīgumu ar Jaunzēlandi. Jau ir šāds nolīgums starp Jaunzēlandi un Ķīnu. Tad jautājums būtu, par to, kāda kvantitatīva atšķirība ir radusies Jaunzēlandes un Ķīnas komerc attiecībās pēc šī tirzniecības līguma parakstīšanas. Un jautājums ir arī par to, ko kvantitatīvi jūs varētu prognozēt pēc eh, ES Jaunzēlandes nolīguma parakstīšanas. Paldies, Emma! Jā, es atvainojos, ka nevaru piedalīties pirmajā uzklausīšanas daļā, taču es vēlos paust gandarījumu par to, ka mēs diskutējam par šiem jautājumiem, par sarunām ar Austrāliju un Jauzēlandi, divām valstīm, ar kurām mums ir ārkārtīgi daudz kopīga, kopīgas vērtības, tādēļ ir ļoti svarīgi par to runāt, sevišķi mūsdienu situācijā. Mans jautājums eh, būtu šāds. Jaunzēlandes eh, ministru kungam, kas ir tie kopējie mērķi, ko mēs varam sasniegt, eh, ko mēs varētu ātri sasniegt šajās sarunās. Un otrs ļoti atšķirīgs jautājums eh, par to, kad mēs runājam par izniecību un uh, par eh, to, cik svarīga ir tirzniecība un ko tas nozīmē reāli cilvēkiem, kā tas ietekmē cilvēku dzīves, eh, sevišķi jaunajiem cilvēkiem. Es domāju, šeit es šajās institūcijās ir diezgan lielas eh, grūtības popularizēt to, cik svarīga ir tirzniecība un šī nozare. Varbūt būtu iespējams to risināt ar šī nodeguma starpniecību. Paldies! Tagad dodu atbildes laiku divas minūtes katram runātājam. Sākumā vārds ir Grausarkungam. Nu, tikai četras minūtes, lai atbildētu šiem jautājumiem. Nu, man nāksies likt jums vilties, jo es nevarēšu tā kodolīgi atbildēt uz šiem jautājumiem. Pirmkārt, par procedūras efektivitāti un cik ilgu laiku tas aizņems. Tas, protams, būtu jādara iespējami ātrāk. Bet mēs varam virzīties uz priekšu tādā ātrumā, kādā var virzēt, virzīties uz priekšu ES. Mums tā nav problēma. Problēma ir 28 valstīm iziet cauri šim pārdomu procesam. Mēs varam izieties uz priekšu ļoti, ļoti ātri. Otrs jautājums, kas ar to saistīts, ir eh, par eh, komisijas sarunu resursiem. Es varu iedrošināt eh, parlamenta deputātus, ka mēs par to diskutējam visaugstākajā līmenī ar augstu līmeņu darbiniekiem, kas apgalvo, ka tā nebūs nekāda problēma, un mēs viņus pazīstam personiski. Mēs varam vest šīs sarunas ļoti ātri. Uh, Un daudzi komentāri no jūsu puses bija par to, kādēļ tad Jaunzēlēna vispār vēlas to darīt, kādēļ mēs esam interesēti. Nu, pilnīgi godīgi runājot, uh, nu, pirmkārt jau tas ir ļoti nozīmīgs tirgus mums. Varbūt daudz mazāk svarīgs nekā tas vēsturiski ir bijis, jo uh, faktiski jau vēsturiski Jaunzēlēna bija tāda offshore lauksaimniecības teritorijā, apvienotai karalistē. Uh, Un tolaik um, vairāk kā 60% no eksporta gāja uz apvienoto karalisti. Šobrīd tas ir mazāk kā 3%. Līdz ar to jautājumu par to, kādēļ jūs esat interesēti Eiropā, vai nebūtu labāk sadarboties ar attīstības ekonomikām. Nu, mēs varam teikt, ka tā tiešām ir. Mūsu diversifikācija ļoti labi darbojusies. FTA ar Ķīnu darbojas lieliski. Uh, Un mēs e, tiešām esam veiksmīgi darbojušies šajos jautājumos, e, taču mēs e, nevaram izpildīt Ķīnas dēļ viss nepieciešamās kvotas, piemēram, aitu audzēšanas jomā. Kā jau teicu, sarežģījumi šeit nav, piemēram, aitu gaļas jomā, es pat nezinu, vai vispār par kaut ko vajadzētu diskutēt. Uh, Ir, protams, atsevišķi jautājumi pienproduktu jomā, par kuriem vajadzētu diskutēt, taču Eiropas tirgus šeit sastāv 4 miljonus tonu, un līdz ar to mēs neuzskatām, ka šeit varētu būt tāds īpaši liels eksporta tirgus, taču mēs varam teikt, ka runājot par preferenču uh, um, jautājumu, kāds te varētu rasties, uh, nu, pilnīgi noteikti šis uh, nolīgums būs izdevīgs abām pusēm. Jebkurā gadījumā man jāteic, ka vislielākās bažas manā valstī rastos, uh, un es, protams, ļoti labi saprotu to, kas uh, notiek. Uh, otrā pusē grāvim, kā mēs devējam jūru, kas šķir mūs no Austrālijas, kas ir ļoti savāds apzīmējums, bet tā nu ir. Es, protams, saprotu, kādas problēmas ir tur, un es saprotu, ka problēmas ļoti bieži rodas runājot par kontrolas mehānismu trūkumiem, un mēs šobrīd varbūt nedaudz piebremzējam tirgus attīstību, taču mums ir tāda ļoti piesardzīga attīstība pret uh, ISTS, un mēs ļoti piesardzīgi esam noskaņoti un rūpīgi izvērtējam Cecīlijas Malmstroms piedāvāto um, šajā jautājumā, un mēs uh, labprāt uh, izskatīsim dažādus jaunus priekšlikumus, runājot par GI geogrāfiskajiem ģeogrāfiskās izcelsmes maķēmiem. Mēs ļoti labi saprotam uh, šo jautājumu un mēs uh, redzēsim, kā mēs varētu risināt uh, šos jautājumus. Un es tikai vēlētos atgādināt to, ka Jaunzēlandi ļoti bieži dēvē par pēdējo pieturu uz planētas, jo tā tiešām burtiski ir visizolētākā uh, valsts pasaulē. Mums nav ļoti daudz slimību, kas ir endēmiskas daudzos citos uh, reģionos, un līdz ar to mēs uh, vēlamies balstīties uz zinātniskiem faktiem un apsvērumiem, un ja ir iespējams nodrošināt uh, pilnīgu drošību ar šo noteikumu starpniecību, tad mēs esam gatavi tos izskatīt. Uh, Mums nav liela pretestība pret uh, geogrāfiskās izcelsmes uh, norādēm. Es tādu neesmu izjutis. Mēs ļoti labi saprotam šos uh, leģitīmos uh, apsvērumus. Protams, tajā pašā laikā tam nevajadzētu iet pārāk tālu un situācija nevajadzētu būt pārāk iegrūžot, taču tajā pašā laikā ir iespēja izveidot šādus reģistrus, e, jaunu reģistru, piemēram, ar vīna GI, un tādējādi to varētu darīt netik antagoniski. Es domāju, ka viss vairāk mēs varam paturēt prātā to, ka uh, Šis process eh, pilnīgi noteikti nav sarežģīts, mums tikai tas viss ir labi jāsorganizē. jāsorganizē. Paldies! Tagad došu vārdu Līmakijam kungam, kurš varētu varbūt arī piebilst pāris eh, komentārus eh, par to, kas ticis jautāts iepriekš. Jā, atbilde uz pirmo jautājumu par laika grafikiem. Nu, man jāteic, es esmu pesimists tādā ziņā, ka man parasti ir taisnība, kad es prognozēju laika grafikus, runājot par Jaunzēlandi un Austrāliju un to, cik ilgs laiks būtu nepieciešams, lai to tiešām izdarītu un cik liels ir izredzes to izdarīt. Es domāju, ka izredzes ir ļoti lielas. Uh, ir liels izredzes tiešām panākt konkrēts rezultātus. Taču laika ziņā jautājums nav par to, vai tas būtu jādara tā ātri un pavirši. Nē, tas noteikti nav jādara ātri un pavirši, taču tas ir jādara koncentrējoties uz galveno. Kā tad mēs tieši sadalām šo laiku? Varbūt nav nākt klajā ar gataviem paraugiem un tad uz tiem balstīties. Varbūt būtu jāmēģina izvairīties no sava ego popularizēšanas. Jautājums ir par to, kā mēs pavadām šo laiku, ko tieši mēs darām, nevis cik daudz laika tas aizņems. Jautājums ir tālāk par to, vai tas ir tā vērts, vai ir vērts pavadīt šo laiku un resursus. Nu, tas ir, protams, prioritāšu jautājums. Uh, jo Eiropas tautsaniecības ļoti daudz ir atkarīgs no eksporta, pat Francija ir vairāk atkarīga no eksporta nekā Ķīna, piemēram. Tātad jautājums par to, ko tieši mēs tagad darīsim tisniecības sarunu jomā. Jā, tās ir ļoti daudzas sarunas, kas šobrīd tiek vestas un ļoti daudz kas paralēli notiek, taču faktiski jau runa ir par to, ka mums ir jāaizstāv mūsu pašreizējais labklājības līmenis. Ja mēs vēlamies saglabāt pašreizējo eksportu un labklājības līmeni, tad tas ir jādara. Tālāk eh, jautājums eh, par eh, TTIP. Es strādāju Tātad ECIPE uh, organizācijā, kas jau sen ir teikusi, ka ir nepieciešams TTIP uh, pat laikos, kad tas daudziem likās pilnīgi nereāli, taču, nu, protams, jāatzīst, ka tas neatrisinās visas mūsu problēmas, sevišķi tādā scenārijā, uh, kā šobrīd. Pat ASV ir sapratusi, ka nākotne neprādās tikai un vienīgi transatlantiskajā nolīgumā. Protams, tā ir liela prioritāte, taču tajā pašā laikā ir jāsaprot, ka ASV TTP un tas ir panākts pirms tam, pirms TTIP. Un uh, mums ir jāsaprot, ka mūsu nākotne nebalstās tikai un vienīgi TTIP. Tātad, uh, ja, ja TTIP uh, neīstenojas, tad mēs atgriežamies nulles punktā un mums pilnīgi noteikti ir nepieciešams uh, nodrošināt to, lai būtu šādi nolīgumi arī citos reģionos. Tālāk eh, runājot par eh, Austrāliju un Jaunzēlandi un eh, tirgus attiecībām Āzijas un Klusā okeāna reģionā. Protams, izaugsme šobrīd visvairāk parādās tieši šajā reģionā, taču konteksts varbūt nav vienāds. Pirmkārt, es tiešām nezinu, vai ir vēlme eksportēt vairāk lauksaimniecības produktu, jo viņiem Jaunzēlandē ir tikpat daudz eh, lauksaimniecības teritoriju, cik Igaunijā, piemēram. Tādēļ izaugsmas iespējas eh, lauksaimniecības eksporta jomā Jaunzēlandē nemaz nav tik eh, milzīgas. Un kāda ir situācija, piemēram, pēc Ķīnas un Jaunzēlandes nolīguma noslēgšanas. Un jāpadara prātā, ka šie tirgi balstās uz uh, subsīdijām un uh, kā tas ir, piemēram, Eiropas uh, tirgū, tādēļ bez šīm subsīdijām nav iespējams to īstenot. Un, un realitāte ir jāapzinās. Mēs esam jau dzirdējuši daudz par uh, apvienotās karalistes uh, tirzniecības nolīgumiem pirms apvienotās karalistes pievienošanās uh, tirzniecības kopienai un uh, Austrālija un Jaunzēlande ir varējušas iet atsevišķu neatkarīgu ceļu, pat bez apvienotās karalistes, taču tās ir atvērušās pasaules globālajai ekonomikai. Tālāk runājot par um, vietējo lauksaimnieku perspektīvām. Nu, uh, Itālijas un Francijas uh, lauksaimnieki investē kivī ražošanā jaundzēm. Un es tiešām nezinu, vai te būtu runa par tādām, par tādiem nopietniem šķēršļiem. Tālāk runājot par regulatīvo aizsardzību. Gan regulatīvais modelis, gan standarti un produktu standarti, kādi ir eh, šajās eh, tautsēmniecībās, šajās ekonomikās ietilpst eh, Eiropas standartos un Austrālija un Jaunzēlande arī ir saistītas ar CER, viņu vietējo reģionālo tirgu. Un tātad te runa ir par ļoti sarežģītām uh, tirgus eh, attiecībām, kas eh, tajā pašā laikā ietilpst, kas saskan ar Eiropas eh, Savienības standartiem. Un tālāk runājot par komisijas iebildumiem. Es par komisijas resursiem. Es, protams, ja varētu panākt savu, labprāt dubultot šos resursus. Jā, to mēs, protams, varam atbalstīt. Tagad vārds Pesunēnu kungam. Paldies! Varbūt man vajadzētu vispirms reaģēt uz to, ko teica iepriekšējais runātājs, runājot par pašreizējo struktūru atbalstu un lauksemnieku atkarību no patēriņa tirgus. Jā, mūsu lauksemnieki ir aizvien atkarīgā, aizvien atkarīgāki no šī patēriņa Un es domāju, ka tas eh, ir skaidri redzams arī Eiropā, kad eh, bija pieredzēts 15% eh, kritums lauksimnieku atbalstam. Runājot par kopainu tirsniecībai, par ko jau runāja vairāki komitejas locekļi, es vēlos uzsvērt to, ka Eiropas lauksemnieki un kooperatīvi ir guvuši ļoti daudz no nolīgumiem, piemēram, PTO ietvaros un divpusējie nolīgumi, par kuriem mēs šobrīd runājam, ir vairāk sekundāri, bet tajā pašā laikā, protams, ir jānodrošina tas, lai viss būtu konsekventi ievērots uh, saskaņā ar jau spēkā esošajām normām un standartiem. Un Tādējādi ir jāizstāv mūsu intereses. Vairāki komentāri runājot par sezonālo raksturu. Ja mēs runājam par tādu šaurāku pieju tam, tad mēs varam skaidri redzēt to, kā sezonālais aspekts Eiropā faktiski ir bijis kā dzinos tirgus attīstībai. Ir um, piemēram, runāt par aitu gaļas patēriņu Eiropā, šī tirgus ilgtermiņā līdzsvars varbūt ir nedaudz uh, sašķobījies, uh, ņemot vērā apjomus, kādi tiek importēti, taču kopumā nevarētu teikt, ka šis apjoms būtu ļoti nozīmīgs. Tātad no Jaunzēlandes uh, vai Austrālijas uh, nākošais imports nav mainījis līdzsvaru uh, Eiropas Savienībā. Tātad šis ir tāds labs piemērs tādam praktiskam aspektam. Somijā aitu uh, audzēšana nav populāra, taču šis um, uh, aspekts, eh, protams, ir eh, ietekmējis tirgu, tomēr eh, tādēļ šis sensitīvais jautājums ir joprojām viens no galvenajiem, kas būtu jāņem vērā runājot par patērētāju izvēli un perspektīvām, kāds varētu rasties vietējiem lauksaimniekiem. Es nekādā ziņā nevēlos novelt vainu uz Austrālijas vai Jaunzēlandes importētājiem lauksaimniekiem, taču uh, Es vēlos uzsvērt eh, to, ka ir gadījumi bijuši tomēr, kad eh, kvalitāte nav atbildusi standartiem un eh, kad tirgus līdzsvars ir bijis izjaukts importa dēļ, tādēļ šeit ir vērojami gan pozitīvi, gan negatīvi aspekti, un tas viss ir jāņem vērā. Tālāk jautājums par piena produktiem. Mums ir nopietnas intereses uh, runājot par Fontera un um, tirsniecības ievirzēm nākotnē, taču tajā pašā laikā ir viens ļoti svarīgs uh, aspekts, kas jāņem vērā pienproduktu tirgu Eiropā. Un uh, runa ir par to, ka Eiropas uh, piena produkcijas līmenis ir relatīvi stabils. Mēs ražojam lielu apjomu pienproduktu, kas eh, ikdienas tiek eh, izplatīti Eiropas eh, patērētājiem. Un um, runa ir arī par piena pulveriem un um, citu veidu pārstrādātajiem pienproduktiem, ne tikai svagiem produktiem. Es domāju, ka Jaunzēlandē cik gadus eh, tiek siršos 10-12 eh, miljoni tonu svaiga piena, kamēr eh, Eiropas Savienībā tur būtu 116 miljoni tonu. Un līdz ar to tīrais apjoms varbūt nesastādītu risku Eiropas ražotājiem, taču runa ir par to, ko darītu ar šiem Eh, importētajiem, ar, šiem, ar šo importēto piena apjomu. Ja tas tiek izmantots neatbilstoši sazinājumu pieprasījumam, tādā gadījumā varētu tikt izjaukts tirgus līdzsvars, kā jau tas bija manis iepriekš pieminētajā piemērā. Tādēļ mans vēstījums būtu šāds. Lūdzu, ņemiet vērā šo tirgu specifiku sevišķi aitu gaļas tirgu un pienproduktu tirgu un kāds varētu ietekmēt uh, Eiropas Savienības tirgu, neskatoties to, ka apjomi ir mazi. Paldies! Tagad pāriesim, nekavējoties pie Austrālijas jautājuma. Vispirms došu vārdu Justin Brauna kungam, kas ir uh, tiesniecības uh, sekretārs Austrālijas uh, ārlietu departamentā. Hi. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir patiešām liels prieks šodien ierasties Eiropas parlamentā. Eiropas komisijas un padomas priekšsēdētāja, kā Austrālijas premjera paziņojuma 15. novembrī, um, nu, uh, ielikt tādu pamatīgu ceļa um, stabiņu mūsu attiecībās un jāsaka, ka uh, ir uzņemts liels saistības uh, šajās uh, brīvās tirdzniecības līguma sarunās. Un ja mēs runājam par šiem līgumiem, tas patiešām ir ļoti būtisks mehānisms, lai varētu uzlabot pakalpojumu un preču tirzniecību, un mums ir jāsaprot, ka kā tādas uz zināšanām balstītas ekonomikas um, mēs varam izmantot uh, līgumus uh, uzlabojot mūsu uh, sadarbību tādā veidā, kad ieguvēji būtu visi. Un es vēlētos uh, arī pasvītrot to, ka Austrālija sadarbojas ar Eiropas Savienību jau uh, daudzu programmu ietvaros, piemēram, runājot par investīcijām, mēs vēlamies, lai būtu patiešām spēcīgas, labas normas, kas attiektos uz šo daudzpusēju tirzniecību, ņemot vērā arī PTO Mēs tāpat arī strādājam pluratelārā uh, arēnā, strādājam pie nolīguma par uh, pakalpojumiem mm, ekoloģiskajām precēm un informācijas tehnoloģijām. Pēdējo divu gadu laikā Austrālijas valdība ir darījusi ļoti daudz, lai atbalstītu FTA noslēgumu un varētu izmantot um, šīs Āzijas un klusā reģiona uh, klusā okeāna reģionu valstu iesaisti šajā ekonomiskajā integrācijā. Ziemeļāzijas ekonomikas Ķīna, Japāna un uh, Koreja bija to 12 valstu starpā, kas noslēdza sarunas par transpacifikas uh, partnerību. Un tāpat ir arī noslēguma ar ASEAN valstīm, Malaisija, Singapūra, Tāizemi, ASV, Čīla un Jaunzēlandi. Mēs tāpat vedām sarunas ar Indiju par divpusēju ekonomiskās partnerības nolīgumu un turpinās sadarbības par ekonomisku visaptverošo ekonomisku partnerību ar Indiju, ko mēs vēlamies noslēgt 2016. Eh, gada beigās. Un tāpat notiek divpusējas sarunas ar Indonēziju. Ja mēs eh, ņemam vērā šīs vienošanās, Austrālija jau ir ieviesusi ļoti labas mehānismas, lai varētu veicināt investīcijas, tirzniecību un tehnoloģiskās attiecības ar Āzijas un klusā, klusā okeāna reģiona valstīm. Austrālija ir 15. lielākais preču eksporta tirgus Eiropas Savienībai, 7. lielākais pakalpojumu tirgus un otrs lielākais tirzniecības partneris. Un jāsaka, ka Eiropas Savienība ir arī ļoti m, mm, tāda pievilcīga terori, teritorija mūsu investoriem, runājot arī par investīcijām infrastruktūrā un m, eh, medicīnas tehnoloģijās. Uh, Un mēs esam arī izveidojuši dažādus um, komerctīklus jūsu reģionā. Ja mēs runājam par uh, brīvās tirdzniecības nolīgumiem, mēs vēlamies noslēgt kvalitatīvus grodus nolīgumus tādā veidā, panākot tirdzniecības liberalizāciju, izveidojot um, tirdzniecībai un investīcijām draudzīgu vidi un arī uh, nodrošināt mūsu vietu globālajos tirgos. Protams, ir jāatsakās no importa tarifiem abās pusēs, lai varētu garantēt pietiekam labi eh, preču un pakalpojumu plūsmu. Gan Austrālijā, gan Eiropas Savienībā tarifi ir visai zemi, joprojām ir vairākas jomas, kur ir augsti protekcionismu līmeņi. Mēs uzskatām, ka divpusējos tirzniecības nolīgumos vajadzētu rūpēties par godīgu un līdztiesīgu tirzniecību, piemēram, tirgojot pārtiks, preces un lauksaimniecības izstrādājumus. Un es gribētu uh, pasvītrot faktu, ka 2014. gadā ES eksportēja uz Austrāliju lauksaimniecības izstrādājums par 2,5 miljardiem eiro un importēja no Austrālijas preces par aptuveni 2 miljardiem eiro. Mēs jau esam pietiekami bieži veduši sarunas par līdzīgiem nolīgumiem, un mēs, protams, gribam ar Eiropas Savienību tāpat parakstīt šādu būtisku līgumi. Ja runājam par pakalpojumiem, mēs vēlamies arī panākt pietiekami augstu liberalizācijas līmeni. Uh, Mums jau ir e, šādas sarunas, lai varētu nojaukt e, pastāvošās barjeras pēc iespējas lielākā nozaru skaitā un tajā pašā laikā uzlabojot sārskatāmību. Un e, brīvās tirzniecības nolīgumi varētu kalpot par tādu pamatu, lai varētu arī vienoties par savstarpēju profesionālo kvalifikāciju atzīšanu. Kā jau tika minēts, Eiropas Savienība ir bijusi patiešām ļoti uh, labvēlīga pret austrāļu investoriem. Mēs vēlamies turpināt šo investīciju plūsmu un mēs esam um, arī veikuši investīcijas uh, pateicoties dažādiem mehānismiem, kas aizsargā mūsu investors Eiropas Savienības valstīs. Ja mēs runājam par investoru un valsts strīdus šķiršanas mehānismu, šādas eh, klauzulas ir jāiekļauj nolīgumos eh, atsaucoties uz atsevišķiem gadījumiem. Un tas nāks par labu gan eh, šī nolīguma dabai un varēs ļaut arī ieviest attiecīgas atbilstīgas drošības klauzulas. Es sevišķi runāju par tādām jomām kā veselības aprūpe un ekoloģija. Ja mēs runājam par regulatīvo sadarbību, eh, līgumi ir eh, tāds kā dzinējs spēks, radot motivāciju uzņēmumiem, ir sevišķi MVU, un eh, ļaus samazināt arī nevajadzīgu birokrātiju. Uh, Eiropas Savienībai kopīgi ar Austrāliju jau ir izveidot mehānismi, lai varētu labāk īstenot šādas regulatīvās normas daudzos ar tirzniecību saistītos sektoros. Te mēs varam runāt par sastarpēju atzīšanu un certifikācijas procedūrām daudzos sektoros, tādos kā, piemēram, vīna tirdzniecība. Mēs strādājam arī pie starptautiskiem standartiem, ņemot vērā starptautisko institūciju pieņemtās normas. Ja mēs runājam par mūsu dalību PTO un uh, Pasaules intelektuālā īpašuma aizsardzības organizācijā, protams, Austrālija ir uzņēmusies saistību arī intelektuālā īpašuma aizsardzībā. Mums ir jādomā arī par trips līgumu un mēs vēlamies, lai būtu labs līdzsvars eh, starp tiesību turētājiem, izmantotājiem. Uh, sabiedrības un nacionālajām interesēm, mums ir jāgarantē pietiekam labi pārdomāt standarti, uzlabojot efektivitāti un caurskatāmību. Saprotam, ka Eiropas Savienība, protams, eh, lielu uzsvaru liek uz geogrāfiskajām norādēm, un šādas jau ir aizsargātas, piemēram, Eiropas vīnā norādes ir aizsargātas gan Austrālijā, gan saskaņā ar Austrālijas un ES eh, nolīgumu par vīna tirzniecību. Jāsaka, ka ir vairāki šādi certifikācijas pasākumi, preču zīmes, ņemot vērā, piemēram, par šito de pārmas, Tiltons, Sierra, Rokforu un Parmigiano Reģāno. Mēs vēlamies šos jautājumus atrisināt pietiekami ātri un vēlamies, lai tas tik atspoguļots arī visaptverošā un ambiciozā brīvās tirsniecības nolīgumā. Ja runājam par valsts iepirkumu, Austrālija tagad uh, ved sarunas, uh, lai pārņemtu PTO uh, valsts iepirkuma vienošanos. Digitālās ekonomikas izaugsmas veicināšana ir ļoti uh, svarīgs akcents arī Austrālijas eh, startautiskās ekonomikas kontekstā. Mums ir jāsaprot, ka tehnoloģijai mūsdienu uzņēmē darbības pasaulē ir ļoti liela loma spēlējama, un tieši tādēļ arī attiecīgā likumdošana tam ir jāpieskaņo. Mēs, protams, arī rūpējamies par cilvēku interesēm aizsargāt viņu privātos datus Priekšsēdētāja kungs noslēgumā gribēja teikt, ka sarunas par brīvās tirzniecības nolīgumu ir gana sarežģītas un uh, eh, enerģija paģērošas. Nākotnē, protams, mēs sastapsimies arī ar citiem grūtiem, uh, jūtīgiem jautājumiem, kurus pieminēs interesētās puses. Mēs uzskatām, ka tomēr, uh, pateicoties uh, šādām diskusijām, abas puses var paust savus viedokļus un pateikt, kuras nodaļas tām liekas vissvarīgākās Jāsaka, ka ir pienācis īstais brīdis pieņemt šo nolīgumu, radot tādu perfektu, perfektu piemēru globālai tirzniecības sistēmai. Paldies, priekšsēdētāj kungs, paldies. Un tagad Kārkundze no ITUK, viņa ir atbildīga par tirzniecību. Paldies, priekšsēdētāji, labvakar! Es tagad gribēju runāt par tādiem, nu, varbūt vispārīgākiem principiem un jāsaka, ka piedaloties citās sarunās, mēs arī diezgan daudz ko varējām arī labāk apzināties. Un es gribētu pateikt, ka mēs regulāri kontaktējamies ar saviem kolēģiem Austrālijā un Jaunzēlandē. Manuprāt, būtu patiešām godīgi teikt, ka mēs nevēlamies, lai TPP nu, atkārtotu jau spēkā esošas normas. Komisija ir um, atbalstījusi pieeju tirzniecība visiem, trade for all, bet mēs vēlamies, lai tas uh, tiktu konkrēti īstenots darbībā. Ir jāņem vērā arī uh, dažādas uh, sociālas normas un nedrīkst uh, pieļaut to, ka, uh, teiksim, darba ņēmē tiesības būtu tā kaut kur tikai garām ejot pieminētas. Uh, Līdz ar to ir jābūt arī konkrētiem um, mehānismiem paredzētiem šajos līgumos. Es lūgtu, lai sarunās tiktu ievērot arī caurskatāmība. Eiropas Savienība ir patiešām darījusi daudz runājot par TTIP, un mēs vēlamies, lai tāda pati atklātība uh, valdītu arī sarunās ar Austrāliju un Jaunzēlandi un arī ar Japānu. Eiropas Savienība ir arī spēlējusi līdera lomu ieviešot uh, ilgspējīgas attīstības nodaļas Eiropas Savienības tirzniecības un investīciju nolīgumos runājot par darba un ekoloģiskajām tiesībām. Un, uh, ja runājam par darba ņēmējtiesībām, visām SDO parakstījušajām pusēm ir pilnībā jāratificē šī konvencija un tā arī efektīvi jāizteno dzīvē ir jārunā par, eh, piemēram, e inspekcijām darba vietās, minimālajām algām un tā tālāk. Mēs taču, protams, mēs ļoti labi zinām, ka Austrālija un Jaunzēlanda nav ratificējušas eh, konvenciju 138 par minimālo vecumu. Tāpat Jaunzēlanda nav ratificējusi 87. konvenciju par pulcēšanās brīvību, tāpat grozījumi par darba ņēmēju tiesībām pārkāpīja pamatprincipu, jo nav ievērotas um, atkāpes SDO principos, lai varētu saņemt uh, nu, kaut kādas uh, tirzniecības vai investīciju priekšrocības. Nu, ar to ir jātiek galā vēl pirms sarunu uzsākšanas. Ir jāsaka, ka arī um, ilgspējīgas attīstības nodaļa piedāvātais potenciāls nav pilnībā izmantots. Jāsaka, ka ir diemžēl piedzīvoti nopietni darba ņēmēju un cilvēktiesību pārkāpumu, piemēram, Korejā, kā arī Gvatemalā un Svazilendā. Ekono, ja ne, nekādu ekonomisko uh, sankciju par cilvēktiesību pārkāpumiem, nu tad īstenībā šeit mēs runājam tikai par tādiem labiem nodomiem, kas netiek uh, sekti ar konkrētu rīcību. Mēs pieprasām, lai šie mehānismi attiektos uz visām līgumslēdzēju puses teritorijas daļām. Investoru atbildība eh, un tās sasaistīšana ar investoru aizsardzību ir eh, nu, viena no panākuma ķīlām šajā kontekstā. Mūsu rīcībā ir piemēram SAO kodeks, kas veltīts eh, uzņēmē darbības un cilvēktiesība ētikai, un Eiropas Komisija šķiet, nu, nav pilnībā sapratusi šī instrumenta jēgu, un TTIP priekšlikumā tā raksta, ka CSR ir, nu, tikai brīvprātīgs mehānisms, bet īstenībā uzņēmumiem vajag arī uzņemties savu atbildības daļu un domājot par cilvēktiesību ievērošanu. Nu labi, varbūt tagad nevajadzētu iesaistīties garās diskusijās par šo investoru un valstu strīdu šķiršanas mehānismu un jāsaka, ir valstis, kas nu, nav tik spēja iebildušas pret šo mehānismu, tādēļ varētu padomāt arī par jaunu pieeju šim jautājumam. Inta komitejas locekļi noteikti ir informēti, ka Eiropas arotbiedrības ir arī e, ļoti spēcīgi noskaņots pret e, šo mehānismu, jo e, tas piedāvās ļoti daudz priekšrocību ārzemju milzīgajiem multinacionālajiem uzņēmumiem, un šādas priekšrocības nebūs pieejamas, piemēram, vietējiem uzņēmumiem. Un Šie noteikumi nav ne caurskatām, ne godīgi un maksā arī dārgu naudu. Tas ir domāts tikai ārvalstu investoru aizsardzībai. Un jāsaka, ka TPP modelis mums ir pilnīgi nepieņemams. Mēs gan saprotam, ka tādā veidā šeit varētu arī e, izslēgt no aptvēruma tabakas produktus un vajadzētu padomāt arī par e, cita veida atkāpēm. Jāsaka, ka darba koplīgums slēgšana, kas tiktu iekļauta likumdiešanā, kā arī uzņēmumu izslēgšana, eh, ja viņi neievēro sociālas eh, jautājumus, šeit ir jāiekļauj. Ja runājam par, eh, valdības, eh, par valsts iepirkumu, mēs uzskatām, ka ir jādomā arī sociāli un ekoloģiski apsvērumi, eh, pasludinot konkursu procedūru un jānosaka arī tātad uzņēmējiem, kas uzvar konkursā, konkrēti veiktspējas standarti. Un arī uh, SB 84. konvencijai par uh, kolektīviem darbu koplīgumiem ir uh, jābūt uh, at, iekļautāji visos nolīgumos. Ja mēs runājam par veselības aprūpi, zāļu piedāvāšanu par zemu cēmu, brīv, bezmaksas izglītību, sociālo drošību, no nu, to visu nevajadzētu nelabvēlīgi ietekmēt tirgus atvēršanai. Regulā ir runāts par mūsu kolektīviem preferencēm, bet citi uh, to uzskata par birokrātiju, citu to uzskata par tādu kā sarkano līniju, no kuras nevar atkāpties. E, regulējums ļoti rēti nozīmē tikai tehnisku pielāgošanu. Mums ir. Uh, Mēs, protams, neesam pret barjeru nojaukšanu, bet mēs uzskatām, ka pielāgošanās standartiem ir uh, jāveic virzoties uz vaug, augšu un ne regresijas klauzulu būtu jāiekļau katrā nolīgumā. Arī sociālai partneri ir jāiesaista jebkādā institucionālajā mehānismā, lai arotbiedrības varētu uh, tikt iesaistītas um, sarunās tāpat kā darba ņēmēji. Un uh, turpmākajās sarunās mēs arī vēlētos piedalīties. Mēs vēlamies, lai šīs diskusijas būtu atklātas. Paldies! And also thanks for being in time. So... Paldies! Un paldies arī par to, ka iekļāvāties laikā. Nākamais runātājs būs Paskāls Kernēs, Eiropas pakalpojumu forma vadītājs. Paldies! Es tikai gribēju sākt ar to, ka vēlētos pirmkārt jau pateikties par šo aicinājumu. Es domāju, ka šeit runa nav tikai par lauksaimniecību, bet arī par pakalpojumiem. Statistikas dati liecina par to, ka Eiropas Savienībā sastāda 73,1%, Austrālijā 67,4% un Jaunzēlandē 69,6%. Mums ir vairāk kā 11 eh, miljonu eiro, miljardu eiro gadā eh, pārpalikums eh, tirzniecībā. Mēs varam konstatēt, ka 41% no globālās tirdzniecības eh, starp eh, ES un Austrāliju ir eh, tikai pakalpojumi, un Jaunzēlandē tie ir 32%. Tad tie arī tādi interesanti skaitļi, ko varam citēt. Vēl runājot par investīcijām, e, ES investēja vairāk nekā 122 miljonus eiro tieši biržas uh, akcijās, un tātad uh, šeit runa arī ir par pakalpojumiem, kas ir uh, vairāk nekā 60% no šīm akcijām. Un arī nodarbinātības apjoms Austrālijā ir ļoti liels tieši pakalpojumu sektorā. Mūsu organizācija Eiropas pakalpojumu fórums, protams, ir par šo attīstību. Un pats galvenais, protams, būtu panākt to, lai uh, šis uh, rezultāts tiktu sasniegts iespējami ātri, jo ir tiešām pārsteidzoši, satriecoši, ka ne Austrālija, ne Jaunzēlandē vēl nav nolīguma ar Eiropas Savienību, ņemot vērā to, ka tām ir nolīguma ar tik daudzām citām valstīm. Abas šīs valstis ir SAO, ir OECD dalībnieces un tās ir arī Klusā okeāna partnerības dalībnieces, tātad TPP dalībnieces, kā arī ir TISA dalībnieces. Es domāju, ka mēs pilnīgi noteikti varam pievienot uh, šīs valstis uh, mūsu centrālo tiesniecības partneru sarakstam. Šeit mēs runājam par tādu padzinātu un visaptvarošu nolīgumu. Pirmkārt, tas nozīmētu to, ka ir nepieciešams gads plus. Protams, šobrīd uh, gads saistības un vienošanās ir vissvarīgākais sākuma punkts šīm sarunām mēs vēlētos um, sākt šīs divpusējās diskusijas uh, uz tādu kā TISA plus bāzes. Ja TISA būtu labākais modelis FTA, tad varbūt mums vajadzētu izvēlēties arī TPP plus. Un tad mums ir uh, jāskatās, uh, kas būs Austrālijas saistību sarakstā. Es domāju, ka varbūt Ne viss ir jāpārņem, jo ir lietas, kuras mēs varam piekārt no sevis, un, tu, un turklāt beigās arī tam ir jābūt GPA plus savus iepriekšējos nolīgumus, piemēram, ar Kanādu. Mēs varam konstatēt to, ka varbūt vajadzētu turpmāk vai nu samazināt sliekšņus, vai arī runājot par publisko iepirkumu, mēs tos nesaucam par valdības iepirkumiem, bet par publiskajiem iepirkumiem. Uh, visām publiskajām iestādēm, um, skolām un um, pašvaldībām ir tas jādara, un te runā arī ir par pakalpojumiem. Runājot par to, kā tad vest šīs sarunas, es atbalstītu iepriekšējā runātāja sacīto par to, ka mēs gribētu negatīvu sarakstu, jo abas šīs valstis ir attīstītas valstis, un kā mēs to darījām ar Kanādu un kā mēs to šobrīd darām ar Japānu, mums ir jābāst šīs sarunas uz negatīva saraksta bāzes. Tādēļ mēs vēlētos koncentrēties uz svarīgāko, nosmelt lieko no iepriekšējiem FTA un saglabāt pašreizējo regulējumu līmeni mm, atsevišķos aspektos. Dažos aspektos mēs nevaram pievienoties TPP, piemēram, bet um, mēs gribētu, protams, saglabāt nepieciešamo aizsardzības līmeni. Ja būtu kādi konkrēti piemēri jāmin, runājot par pakalpojumu aspektiem, tad te runa tā tad ir par eh, pārobežu pakalpojumiem, un kā vienam piemēram varam minēt šo pārobežu datu plūsmu Tātad nav nekādas tiesniecības vispār bez eh, pārobežu datu plūsmas. Eh, mūsdienās nekas vairs nenotiek, ja nav iespējams eh, starp diviem datoriem apmainīties ar informāciju. Tādēļ mums ir jānodrošina tas, lai būtu skaidra, definēta pārobežu datu plūsma, lai būtu konkrēti nosacījumi tur nav vispār runas par datu privātumu. Datu privātums ir cits jautājums, taču šeit vienkārši ir jāļauj nodrošināt uh, nepieciešamo aizsardzības līmeni un noteikums uh, datu plūsmas jomā. Tālāk runājot par jautājumiem, kas uh, varbūt attiec uz pakalpojumiem, bet kopumā tas skar visas jomas arī lauksaimniecības eh, preces, eh, produktus un eh, rūpniecības preces, tad runa ir par temporāro mobilitāti cilvēkiem. Tātad ne tikai inženieriem, bet arī cilvēkiem, kas, kam ir jādarbojas konkrētos uzņēmumos un jādodas komandējumos. Es domāju, ka mums vajadzētu veicināt arī šo jautājumu visību jāpanāk tas, lai tas būtu tāds ofensīvs jautājums mums, un arī jautājums par to, lai dažādu profesiju pārstāvji varētu brīvi pārvietoties un lai viņu profesijas certifikāti tiktu atzīti abās pusēs arī tātad šajās partnervalstīs. Runājot par nozarēm, protams, mums vajadzētu detalizētāk skatīt to, kas ir panākts TTP, taču atsevišķās eh, nozarēs eh, mēs eh, varam konstatēt to, kā piemēram juridiskajā un grāmatvedības nozarē mēs varam konstatēt to, ka ir zināma vilšanās par to, ka, piemēram, banku jomā um, ir atsevišķi aspekti, kas mums nav pieņemami, un tālāk TPP nav. TPP nav paplašinājušās eh, saistības eh, eh, jūras jautājumos, tātad šis jautājums arī vēl būtu jāskata. Es domāju, ka mūsu investīcija aizsardzība pilnīgi noteikti būtu viens no jautājumiem, kas būtu jāatrunā komisijas priekšlikumā. Bez tā mēs nevarēsim uh, Es eh, eh, nevarēsim atbalstīt šo priekšlikumu, jo uzskatām, ka tas eh, tādā gadījumā apdraudētu mūsu pašreizējo aizsardzības līmeni. Un tālāk runa par regulatīvo sadarbību. Mēs esam jau pārbaudījuši šo metodi ar ASV, un es domāju, ka Austrālija un, Nīderla un Jaunzēlanda būs tās valstis, ar kurām būtu arī nepieciešams vest šādu sarunu veidu. Paldies! Trīs deputāti pieteikušies. Vispirms Fjellner kungs. Paldies. Es, es dzirdēju par šo uh, iekšējo aizsardzību, bet vēlētos dzirdēt, kāpēc DDP noteikumi investīcija aizsardzībā ir um, labs variants. Ja es pareizi saprotu, tas ir diezgan eh, sarežģīts jautājums Austrālijai. Mēs zinām, ka tas ir jūtīgs jautājums, bet gal galā Austrālija ir piekritus parakstīt to, un kāpēc tas Austrālijai šķiet labs risinājums? Tad man būtu um, jautājums Eiropas um, arotbiedrību konfrontācijas, eh, konfrontācijas pārstāvei. Vai ETUK ir um, radies iespējas, ka ir problēmas ar pulcēšanās brīvību šajās valstīs vai ar uh, vecumu jautājumiem, vai arī tas gluži vienkārši ir principāls jautājums, tāpēc jūs vēlaties, lai tik ratificēti šie do dokumenti, nevis tas ir saistīts ar reālo situāciju uz vietas. Un es arī dzirdēju ļoti garu sarakstu ar to, ko jūs nevēlaties, bet es vēlētos saprast, ko jūs vēlaties. Jo, ja es pareizi saprotu, tad visi eituku dalībnieki, visi, uh, visas um, organizācijas, kas ir pārstāvētas konfederācijā, es vēlētos zināt, uh, ko jūs vēlētos aizsargāt, kāds ir jūsu ofensīvās intereses. Un visbeidzot, kas nav mazāk svarīgi Ja es pareizi saprotu, jūs sasauc harmonizēšanu. Un e, jūs pieminējāt šo te administratīvo slogu vai sarkano līniju, ko nevajadzētu pārkāpt. Vai jūs tik tiešām domājat, ka nav iespējams vienoties ar Austrāliju un Jaunzēlandi? Tad par ko jūsuprāt būtu iespējams vienoties, harmonizējot um, šo visu procesu, un tātad par ko mēs varētu vienoties, kā par vispārējiem uh, standartiem. Paldies, Kelī kungs! Lielas paldies, jāsaka, jau atkal ļoti interesants diskusijas. Man jo īpaši interesē Austrālija, um, tāpēc, ka mans dēls dzīvo Austrālijā. Tāpēc var teikt, ka man ir cieši saikne ar šo valsti. Tālāk runājot par tirsniecības nolīgumu. Vai ir iespējams, ka mums varētu būt tirsniecības nolīgums ar Austrāliju, nevis ar Jaunzēlandi, un otrādi, un kāds tādā gadījumā būtu sākas katrai no šīm valstīm? Tāpat arī jūs atsaucāties uz ISDS Man šķiet, ka situācija jau ir uzlabojusies, bet uh, man šķiet, ka Malmstrēms kundze teica, ka ir grūti atrisināt uh, um, jautājumu par uh, iekšējo uzņēmumu darbību un starptautisko uzņēmumu darbību. Vai te ir iespējams rast risinājumu? Un visbeidzot par datu plūsmu, par to, ka nav iespējams in, organizēt uh, informācijas apriti, ja mēs neizmantojam um, datu apriti internetā, bet var, vai jums šķiet, ka mēs esam pārāk ierobežojoši datu aizsardzības jomā? Paldies, Dēvid. Jā, pavisam īsi. Mana politiskā grupa pilnībā piekrīt uh, ETUC, ka mums ir uh, ļoti nepieciešama ļoti spēcīga um, sadaļa, kas veltīta sociālajiem jautājumiem. Es piekrītu arī Paskāla teiktajām tajā, ka pakalpojumiem ir ļoti liela nozīme, bet viņš pieminēja arī šo negatīvo sarakstu. Bet es domāju, mums drīzāk būtu vajadzīga pieeja, kas paredz pozitīvu sarakstu. Tāda būtu manas politiskās grupas pieeja. Es vēlētos zināt, Vai ir kas tāds, par ko mēs varētu vienoties eh, eh, divpusējā nolīgumā, par ko mēs nevaram vienoties tisa ietvaros? Kāpēc mums vajadzētu panākt vairāk, varbūt divpusējā nolīguma ietvaros nekā daudzpusēja nolīguma ietvaros? Un vispēcot mans pēdējais jautājums, tāpat kā daudziem kolēģiem, ir par ISDS. Es dzirdēju um, sekretāra vietnieku runāja, ka jūsu pieeja ir fleksibla, bet vai jūs tik tiešām eh, domājat, ka Austrālija varētu tam piekrist? Daniela? Tā kā daudz jautājumu jau tika uzdoti, man būtu jautājums Kārs kundzei. Viņa atsaucās uz caurskatāmību. Labprāt dzirdēt no jums, Kārs kundze un Kernais kunga, tagad, kad komisija ir publiskojusi daudzus eh, dokumentus par TTIP sarunām un um, citus dokumentus, piemēram, mandāts, uh, eh, kas tiek piešķirts ASV un citiem partneriem, vai jums ir kāds piemērs, kas liecina par to, ka komisija būtu piedāvājusi ko tādu, kur publiski viņa būtu teikusi, ka mēs neko tādu nedarīsim, vai jūs šajos dokumentos varat atrast ko tādu, ko, teiksim, Eiropas parlaments būtu lūdzis komisijai nepubliskot. Jā, caurskatāmība ir svarīga, lai pārliecinātos, ka komisija vienmēr konsekventi ir pieturējusies pie savas nostājas. Tad mans jautājums, vai jums ir piemērs tam, ka šie Eh, dokuments dod papildu informāciju. Paldies, Dārtsmats kungs. Vispirms jāsaka, man ir skaidri interesi par šiem jautājumiem. Man um, sieva ir austrālieta. Tātad man ir pretējs interesi, jo patiesībā tā ir man bijusī sieva. Es novērtēju to, ka Austrālija un Jaunzēlēna nav viens un tas pats. Tās ir pilnīgi atšķirīgas ekonomikas, pilnīgi cits profils. Un man nav pilnīgi skaidrs, vai šie piedāvātie nolīgumi ir jāsaist savstarpēji, vai arī tie, par tiem ir jāno pilnīgi atsevišķi. Varbūt jūs varētu sniegt skaidrojumu. Un vēlos uzdot varbūt līdzīgs jautājums Es vēlētos uzdot jautājumu arī Grosser kungam. Galvenie eksportētāji uz Eiropas Savienību - Ķīna, Krievija un ASV. Tām nav tirsniecības nolieguma. Vai jums ir vajadzīgs tirsniecības noliegums ar visu, kas no tā izriet? kas patiesībā nozīmē, ka ir jāiekļauj ISDS un tas, ko zaļie vēlas jums vēl uzspiest. Tātad, vai jums tik tiešām ir vajadzīgs šāds tirzniecības nolīgums? Un tad arī es vēlētos uzzināt, kāds varētu būt pozitīvais efekts Austrālijas un Ķīnas nolīgumam. Vēl kāds komentārs, ja mums tik tiešām ir, kā es pareizi to saprotu, tad gan Braunkungs un uh, Karskundze ir ieradušies no tālienes, un man jāsaka, ka Ļoti žēl, ka uh, šī komiteja strādā uh, šādā veidā. Tik daudz laika mēs atvēlējam lobbyiem, kas te ir nepārtraukti, un tik maz laika šiem viesiem no tālienes. Paldies! Tā, Kulsku! Paldies priekšsēdētāji, ieklausoties kolēģa Dārmutu teiktajā. Es ceru, ka pareizi izrunāju jūsu vārdu. Man šķiet, ka šis ir izšķirīgs brīdis gan Austrālijai un Jaunzēlandai, īpaši Austrālijai pēc jūs teiktā noslēgšo um, brīvās tirdzniecības nolīgumu, jo esat pametis savu Austrālijas sievu un varbūt. Jā, šīm valstīm tik tiešām ir um, nepieciešama nopietna partnera Eiropā. Mēs esam tam gatavi. Man būtu jautājums Brauna kungam. Tā kā jūs runājat par um, eh, TTP, kāds jūsuprāt ir lielākais sasniegums jūsu tīcību un kāds, kāda ir tā problemātiskā, problemātiskākā daļa? Un domājot par šo nākamo brīvās tirdzniecības nolīgumu, kas tad svarīgākais būtu Austrālijai šajās sarunās? Un visbeidzot, Kempelkungs. Paldies priekšsēdētāji pavisam īsi. Saprotot Jaunzēlandes un Austrālijas vēsturi, es saprotu, ka tās atteicās no brīvās tirsniecības nolīguma tad, kad Eiropas Savienība vēlējās te iekļaut cilvēku tiesības. Un es domāju, ka nu, tas tik tiešām bija pamatot, ņemot vērā šo valstu vēsturi. Mums ir problēmas arī ar CETA. Arī te Eh, bija līdzīgas prasības no Eiropas Savienības puses par cilvēku tiesībām. Vai jūs piekritīsiet, ka te ir runa par tirsniecību un darba vietām un nevis par politiku? Protams, ka cilvēktiesībām ir sava vieta, bet nevajadzētu sajaukt to visu. Un man eh, satrauc tas, ka es dzirdu, nu, ka arotbiedrība pārstāv runā par uh, pulcēšanās brīvību un tālāk un tā joprojām. Mums vajadzētu padomāt drīzāk par darba vietām, kas mums ir absolūti nepieciešams. Mums ir jāizmanto šī iespēja, lai nepaiet atkal trīs gadi, kur laikā mēs runājam par cilvēktiesībām. Paldies, Brauna kungs. Četras minūtes jūsu rīcībā. Liels paldies priekšsēdētājs. Centīšos atbildēt pēc iespējas vairāk jautājumiem. Paldies jums par tiem. Vispirms, kāpēc mēs piekritām investīcija aizsardzības mehānismam eh, TTIP, gluži vienkārši tāpēc, ka tas bija vien no, viens no izšķirīgiem elementiem šajā līgumā, un tas mums bija nepieciešams. Proti, bija jāizlemj, vai mēs piekrītam šim eh, noteikumam, vai arī mēs atsakamies no vienošanās. Mēs uzskatām, ka garantijas, par kurām mēs vedām sarunas un kas gal galā tika iekļautas investīcijas sadaļā, sniedz mums nepieciešamo līdzsvaru, kas ļauj teikt, ka iznākums ir pieņemams. Tālāk ir jautājums par to, kāda ir mūsu attieksme pret ISDS. Par to runāja arī Malmsēms kundze. Jāsaka, mēs esam atvērti noskaņot pret šo konceptu, mēs rūpīgi to izvērtējam. Mēs saprotam, kas ir šī priekšlikuma pamatā un piekrītam tam. Um, sistēmas uh, sadrumstalotība noteikti ir viena no problēmām, un mēs ar prieku piedalāmies šajās uh, sarunās par šo konceptu. Nu, vēl viens jautājums, es neesmu pārliecināts, ka tas bija uzdots man, proti mums ir nepieciešams uh, brīvās tirsniecības nolīgums, jo gal galā Eiropas Savienībai nav šādu nolīgumu ar galvenajiem tirsniecības partneriem. Grosherkungs norādīja jau uz to, ka ir e, šis te nolīgums jau PTO ietvaros, nevajadzētu aizmirst, ka tā ir svarīgākā platforma, kurā mēs varam organizēt savu tirniecības e, attiecības ar daudzām valstīm, pat ja katrai valstī ir pašai savas izvērtēšanas sistēma, uh, Mm, kas ļauj izvērtēt preferenču sistēmu un tā tālāk un tā joprojām. Tik uzdots jautājums par brīvās tirsniecības nolīgumu ar eh, Ķīnu. Tas eh, stāsies spēkā mm, decembrī. Nu, es ar prieku jūs informēšu par to. Ja vēlties tālāk jautājums par galvenajiem iegūmiem, jeb uh, plusiem, ko mēs varētu iegūt no uh, Um, šī nolīguma. Mums ir uh, privās tirdzniecības nolīguma ar daudziem partneriem, kuriem noslēdzam um, TTP. Es domāju arī, ka svarīgi norādīt, tā kā šī nolīguma ir reģionāli, tad mums ir vienota izcelsmes uh, sistēma un uh, Mēs arī veiksmīgi tiekam galā ar to, ka tirzniecības vidi kļūst arvien sarežģītāk, tas noteikti ir iegūms mūsu eksportētājiem. Tālāk, kas attiecas uz problēmām. Es domāju, ka medijos jau būsiet dzirdējuši, ka mums ir ļoti uh, nopietnas e, diskusijas par e, datu aizsardzību farmaceitiskajiem uzņēmumiem, un iznākums ir diezgan veiksmīgs bet tas bija e, viens no piemēriem, e, pie kā noved divas dažādas sistēmas, kas e, nonāk tādā kā sadursmē. Un šķiet, ka bija vēl viens jautājums par, kas ir svarīgākais punkts šajā te brīvās tirsniecības nolīgumā ar Eiropas Savienību. Mūsu pieeja ir tāda, ka visi jautājumi ir izklāstīti, ir uz sarunu galda, un mūsu mērķis ir panākt līdzsvarotu iznākumu, kas dod iegūmu abām pusēm. Paldies! Paldies, Kārskundze! Lielas paldies! Šķiet, ka man jāatkārto vēlreiz. Arotbiedrības nav pret tirsniecību, mēs vēlam godīgu tirsniecību, mēs vēlam vienādu spēles noteikums visiem. Tā, lai Eiropas uzņēmumi var konkurēt balstoties uz tiem pašiem noteikumiem, uz tiem pašiem pamatiem. Runājot par uh, starptautiskās darba organizācijas uh, konvencijām, ir minimālie standarti, par kuriem ir panākts vienošanās starptautiskā līmenī. Un ik viena, eh, ik vienai demokrātijai nevajadzētu būt nekādu problēmu eh, ratificēt šīs konvencijas un izpildīt tās. Kādas problēmas rada pulcēšanās brīvība? Nu, es nevaru atbildēt uz šo jautājumu. Es tik labi nepārzinu Austrālijas un Jaunzēlandes sistēmu, bet mūsu kolēģiem jo, jo īpaši Jaunzēlandē ir norādījuši uz to, ka ir problēmas ar um, nodarbinātības likumdošanu, kas pieļauj preferenciālu attieksmi un atkāpties no SDO konvencijām tirsniecības gadījumā. Nu jau atkal jāsaka, ka Viena lieta ir raudzīties uz to no strādājošo aizsardzības viedokļa, no darba vieta aizsardzības viedokļa, bet, protams, šai medaļai ir arī otra puse, proti godīga konkurence. Ja Eiropas Savienības uzņēmumi nevar iegūt šādas atrunas un mūsu partners var, tad, nu, kāds ir iznākums? Arotbiedrības ir par darba vietu radīšanu. Mēs nekad neesam cīnījušies pret darba vietu radīšanu. Mēs tikpat lielā mērā esam ieinteresēti um, izaugsmē un darba vietu radīšanā, kā ik viens no jums šeit klātesošais. Bet jautājums ir par to, kāda veida darba vietas mēs radām. Vai mēs radām nestabils darba vietas ar, ar zemu drošības, jeb aizsardzības līmeni, sliktiem darba apstākļiem, vai arī mēs radām augsti kvalitatīvas darba vietas augsti kvalificētiem darbiniekiem. Un šobrīd, šobrīd eh, nav tā, ka mēs sakam, ka mēs nevaram sēsties pie sarunu galda un vienoties ar partneriem. Nē, tā nav. Mūsuprāt, izšķirīgi ir vieno, vienāda spēles noteikumi visiem par caurskatāmību. Man nav zināms eh, par nekas par dokumentiem, kurus mēs it kā nebūtu redzējuši, bet visa procesa garumā ir bijusi cīņa. Mēs esam cīnījušies, lai saņemtu informāciju. Dokuments TTIP ir viens no piemēriem, proti komisija nepārtraukti ir publiskojas dokuments, bet vienlaikus Mums nav ne, nav ne jausmas, eh, nav piekļuvs eh, tam, kādas ir, piemēram, ASV pozīcijas, kāda ir ASV nostāja. Mēs esam centušies iegūt arī informāciju par Japānu. Tātad, jāsaka, šis jautājums nav tik viennozīmīgs. Šobrīd ir pieeja informācijai par TTIP, bet ne par citām eh, sarunām. Es ceru, ka turpmāk mēs panāksim vismaz tādu pašu savskatāmības līmeni kā tītip gadījumā šobrīd. Nu, un es jau teicu, protams, ka arotbiedrības viss ir par darbvietu radīšanu, bet kvalitatīvu darbvietu radīšanu. Paldies! Un visbeidzot vārds Senais kungam. Paldies priekšsēdētāji par negatīvo sarakstu. Kāpēc negatīvais saraksts un nevis pozitīvais? Mūsuprāt, negatīvais saraks ir daudz caurskatāmāks, mēs redzam, ko nav iespējams darīt, un līdz ar to viss vispārējais ir iespējams. Mēs varam piekrist pozitīvam sarakstam, tad, kad varam sarunas ar jaunatīstības valstīm, kuram ir grūtāk uh, varbūt uh, apņemties kaut ko darīt noteiktās jomās, bet ar jau attīstītām valstīm es nevēlētos izraucīties šādu pieeju ir vieglāk saprast, ko ir iespējams darīt un ko nav iespējams darīt. Tāpēc mūsuprāt, tas tā ir pareizā izvēle. Tālāk par tīsa un divpusējiem nolīgumiem. Kāpēc mēs nevaram to panākt ar tīsa un ko mēs nevaram panākt? Vairākas lietas. Vispirms. Piemēram, par uh, jūras transportu tas būs diezgan ierobežoti Ir jautājumi tīsas ietvaros, kurus mēs varam panākt ar zinām disciplīnu. Protams, tas ir labi, ja mēs ejam tālāk regulatīvajā eh, sadarbībā divpusēji. Tas būtu daudz veiksmīgāk, un tīsā nebūtu nav runa par valdības, ja publisko iepirkumu, par caurskatāmību. Es piekrīstu kaimiņiem un nu pat teiktajiem. Komisija ir bijusi uh, ļoti atklāt. Ir, mēs esam redzējuši ļoti daudz dokumentu, bet mēs, protams, būtu uh, labprāt redzējuši arī dokumentus no otras sarunvedēja puses. Šobrīd uh, norit arī sarunas uh, ar Japānu, un neviens neko nepieprasa, nekādu informāciju. Mēs vēlētos zināt, kāds ir priekšlikums no otras puses, tāpēc šai caurskatāmībai uh, vajadzētu būt vienādai visos gadījumos, ja ASV, ja Jaunzēlanda atcēla varētu nodrošināt tādu pašu atklātības līmeni kā ASV, būtu ļoti labi. Ir risks, ka Eiropas Savienība varētu būt pārāk restriktīva. Es varētu atbildēt no savas puses, sakot, jā, mēs vēlētos izvairīties no tā, ka Eiropas Savienība kļūst pārāk restriktīva datu aizsardzības dēļ, Tāpēc mēs vienmēr esam uz, ieņēmuši tādu nostāju, ka mēs pieturamies pie saviem principiem. Mēs vēlētos, lai Eiropas uh, Savienība pieturotos pie tā, ko mēs esam panākuši CTP ietvaros attiecībā uz datu apriti. Paldies! Liels paldies, uh, eh, priekšsētāji! cienījamie um, viesi, tagad mums ir jāpāriet uz angļu valodu, jo tulkojums vairs nebūs mūsu rīcībā. Turpināsim sēdi angliski. Un vispirms vārds komisijas pārstāvēs Elenai Kēnigai. Thank you very much, Chairman, and thank you very much for this uh, event, a most interesting discussion. Uh,